aprīļa sēdes protokols jau visiem ir pieejams, vai kāds vēlas izteikties, vai kādam ir pretenzijas. Nē, tad esam pieņēmuši protokolu tagadējā redakcijā. Juridisko